Eiropas, eh, Eiropas brīvībai un demokrātijai. Un kopš šīs dienas, kopš 2010. gada 23. jūnija, viņš pievienosies pie politiskajām grupām nepiesaistītajiem deputātiem. Tāpat eh, man arī informēja, ka Luisu Bontešu aizstās Lukas Hartongs un Žanīna Henisa Plašārte aizstās Jans Mulders. Šīs izmaiņas stājas spēkā jau 2010. gada 22. jūnijā, tātad vakar. Es ar prieku sveicu mūsu vidū divus jaunos kolēģus. Bardzo proszę. Dziękuję. Na mocy... Lielas paldies. Saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamenta trešo pantu līdz tiks pārbaudīti šo deputātu mandāti un tiks izskatīti visi strīdi